Protokols ir pieņemts. Tāpat man ir arī ziņa no S&D grupas par ieceltajiem cilvēkiem mm, delegācijās un komitejās. Protokolā sīkāka informācija parādīsies, un ja iebildumu nav, tad šie uh,